Godātie kolēģis ierosina sākt darbu, saka priekšādātājs. Mums ir iespēja lūk sādāt tautas partijas darba zālē. Mums ir paveicies, tā gan ir jā, vecā viņu, viņiem paredzētā zāle. Un tā ir arī zāle, kur arī konvents savulaik tikās pirms pārdesmit gadiem. Gribam teikt paldies Tautas partijai arī tāpēc, ka viņas tās pārstāvi nemaz nav šorīt ieradušies. Jā, Nērana kungs, jā, viņam te var pamāt. Tātad Tautas partija vakar un šodien organizēja kongresu. Un tāpēc nu, tikai pāris no viņiem var piedalīties šajā sanāksmē. Nu, centīsimies šakatā, nu, mēģināt nodrošināt arī kvorumu, tā lai balsojuma rezultāti būtu spēkā un lai būtu saglabāts arī kaut kāds politiskais līdzsvars šeit budžeta komitejā. Jūs jau zinat, ka sākotnēji mums bija paredzēts veltīt visu dienu šai sanāksmai, bet tad vienojāmies, ka visus šos, visus šos tematus izskatīsim un tos ar balsošanu veiksim jau rīta pusē. Un, un tāpēc nu, būs mums tā ļoti tempā jāstrādā, lai šo mērķi arī attiecīgi sasniegtu. Jūs jau esat redzējuši darbu kārtību, tā ir jums priekšā. Ja nav nekādu komentāru, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Tālāk priekšādētāji paziņojumi. Tie savukārt ir kobuņūs iekļauti šajā ziņu lapā, un tur jau jūs redzēsiet ir paziņojums par semināru ar žurnālistiem 7. novembrī. Sīžets, lūk, ir četri eh, finanšu eh, ietvara dokumenti. Tālāk mums jāapstiprina arī 8. oktobra sanāksmes protokols. Ja nav iebildumu, tad arī to varam uzskatīt acīm redzot eh, apstiprināt. Tātad, ja līdz sanāksmes beigām nebūs nekādu iebildumu. Un tātad. Punkts par budžeta trialogu, kas norisinājās vakar. Mūsu referents budžeta komitejā Giovanni Lavija, viņš nevarēja būt klāt, viņš taču ir no tautas partijas. Viņš arī turklāt piedalās šobrīd Sicilijā, vēl, Sicilijā vēlēšanu kampaņā. Nu, varbūt es tad eh, izteikšu kādu pāris vārdos, pastāstīšu jums, un tad varbūt jūta, un, eh, un Vankungs varēs ko nebūt pastāstīt par situāciju. Trialogs bija gana oficiāls, formāls. Tur tik runāts par 2013. gada budžetu, mūsu referents lika priekšā parlamenta prioritātes. Tās, ko bijām šeit pieņēmuši budžeta komitejā, Nākamnedēļ mēs tāpat balsosim par tām arī plenārsēdē. Turklāt notika arī viedokļu apmaiņa par trijām aģentūrām, kas lūk saistītas ar 47. iestāžu nolīgumu punktu. Ierosinām kopā ar komisiju pieņemt deklarāciju par šīm trijām, starp trijām institūcijām par šīm iestādēm padome teica, ka, lūk, tas nav, tā nav gluži pret, bet tomēr vēl šobrīd nespēja sniegt piekrišanu šīm trim aģentūrām šādai deklarācijai. Un visbeidzot, tika runāts arī par maksājumu apropriācijām, papildus eh, maksājumu apropriācijām. Balcānī kundze šeit ir klāt, es domāju, ka viņi varēs pastāstīt sīkāk par šo jautājumu. Tātad problēma, kas radusies ar šīm apropriācijām, kas nepieciešams līdz 2012. gada beigām. Un to, kā tad izvērtēt maksājumu apropriācijas 2013. gadam. Un no parlamentu puses šeit Mēs bijām tieši kā bijām pieņemuši lēmumu koordinātoru vidū šeit komit, budžeta komitejā. Mēs tā tad likām priekšā ideju, pavisam konkrētu priekšlikumu, mainīt metodi gan padomē, gan komisijā, lai, komitejā, lai izvērtētu maksājumu vajadzības. Es esmu sagatavojis nelielu arī dokumentu, nelielu piezīmi tādu, kā kas jums tikusi izdalīta. un e, bija trīspusēja sanāksme, runājot tieši par maksājumu apropriācijām. Tikāmies ar Levandovska kungu un Mavro Janisa kungu ministru, kas pārstāvēja Kipras prezidentūru, tā, lai mēs labāk varētu izprast, kā šobrīd notiek izvērtējums attiecībā maksājuma apropriācijām un kāpēc rodas šādi sastrēgumi, aizķeršanās starp visām trim iestādēm un kā izkļūt no šīs neveiksmīgās situācijas. Mums eh, šķita to brīdi šīs sanāksmes laikā, trīspusīgās sanāksmes laikā, ka pašreizējā procedūra, ar kuras palīdzību Eiropas komisija izvērtē Eh, un liek priekšā pēc tam mums konkrētus skaitļus, ir ārkārtīgi sarežģīta, nepārskatāma, neskaidra un ļoti bieži ir par cēloni pārpratumiem, kas rodas. Un mūsu mērķis, es to arī ļoti skaidri pateicu padomēji, ir atgriezties pie tādas situācijas, nodrošināt tādu situāciju, kur, no kuras mums nekad nevajadzēja atteikties. Respektīvi, debates par, debatēm jānotiek politisku sārunu līmenī par budžetu, par ikgadējo budžetu, tāpat arī par budžeta grozījumiem, un tam jānotiek par, maksāj, par saistību apropriācijām, un tad maksājuma apropriācijas faktiski ir tāds kā tehniska rakstura pielāgojums, par kurām politiskā līmenī netiek runāts. Tajā gadījumā, ja nav kaut kāds būtisks problēmas. Kā nonākt atkal pie šīs situācijas? Mūsu ierosinājums te bija, eh, un to, ar to izteica Paiperkungs, bija tāds, ka mēs aicinātu katru dalību valsti kaut kādā vienā centrālā varas iestādē, tad apkopot informāciju, nu vai tā būtu budžeta iestāde, katras valsts ziņā būtu to lemt, tātad savākt, apkopot visa veida izvērtējumu par vajadzībām, kur nepieciešams veikt lūk kaut kādu apmaksu par saistībām. Uh, kas šobrīd atstātas eh, Nacionāla administrācija vidū, tā, to administrāciju rokās, kas vada Eiropas program, programmas. Reizēm tās, protams, ir nacionāls, nacionāls pēc sava rakstura. Un tad, eh, lūk, ir, tās vērstos tieši pie Eiropas komisijas, pie komisijas, kas šīs programmas savukārt, lūk, eh, vada tā attālināt, un tad, lūk, šī informācija tiktu nodota Eiropas komisijai, tiktu pielāgota attiecīgi maksājumi no budžeta un tā tālāk. Tā ir sistēma, tāda, tāda ir sistēma šobrīd, tā ir tāda neskaidra un zināmā mērā administrācija nereti par augstu novērtē savas vajadzības. Un tā rezultātā, neskatoties uz to, ka tiek, eh, piemēram, veikti samazinājumi vispārējā budžetā, pēc eh, lūk, izmak izmaksātāju pieprasījumu rezultātā tomēr šie maksājumi pēc tam tiek pieprasīti uh, Lūk, atkal tiek konstatēts, ka budžets ir note bijis noteikts nepareizi un uh, visa situācija noiet greizi. Jo vajadzētu palīdzēt šiem budžeta ministriem, nevis viņus kaunināt, un mums jāpalīdz viņiem visiem. Un tāpēc katrā valstī uh, to iekļaujot, protams, arī manu valsti finanšu ministriem vajadzētu apkopot visas visus prasības, visus pieprasījumus, visas šīs aplēses un tad pieprasīt at līdzekļu atmaksu. Protams, viņi zināmā mērā arī tā kā apstiprinātu šīs prasības, turklāt vēl arī pu publiskotu, tā lai būtu, lūk, parlamentam kontroli tajos gadījumos, kad konkrēts dalībvalsts parlaments vēlas šo situāciju kontrolēt. Un tad šis novērtējums, lūk, šīs aplēses tiktu nosūtīts Eiropas komisijai ideālā kārtā. Uh, Līdz ar to komisijas dienests, attiecīgais dienests, vienkārši, lūk, pievienot šos 27, apkopot šos 27 ciparus un tad pateikt, lūk, ka nākamajā budžeta grozīmā vai nākamā gada budžetā šiem skaidļiem būtu jāparādās, tie būtu jāņem, tiem būtu jātiek ņemtiem vērā. Vai arī, ja budžeta ministri piemēram, konstatētu, ka šie papildus pieprasījumi rada kaut kādas problēmas, tad tādā gadījumā tā ir problēma, kas tiktu risināta uh, viņu savā, savā starpā. Eiropas parlaments līdz ar to uh, varētu arī izteikt savu viedokli par šādiem novērtējumiem uh, attiecībā uz to, kāda veida administrācija šo situāciju vada. Un komisija tiešā veidā šo situāciju kontrolētu. Un tādā veidā būtu dalīta atbildība par šīm programmām, kas tiek no Eiropas puses īstenotas dalību valstīs. Un tad Eiropas programmas un finansējums, kas ar tām saistīti, eh, ļautu mums tomēr ne, nenodarboties ar kaut kādu skaidru apstiprināšanu, jo te nerunājam, protams, par parlamenta budžetu. Tas ir tāds cits, pavisam delikātāks, daudz delikātāks jautājums. Uh, Bet tādā veidā nevarētu mums prasīt darboties kā tādiem šķīrētiesnešiem šeit starp komisiju un padomu. Tāpēc es gribētu, lai mēs, lūk, radītu šādu mehānismu, kas ļautu maksājuma apaprācību problēmu atrasināt un padarīt to par tādu tehniskāku raksturu jautājumu. Un, ja izrādītos, ka nu, tāda vai citāda iemesla dēļ kaut kādu periodu beigās ir vajadzīgi kaut kādi būtiski maksājumi, kas, protams, arī nu, pamatotos uz objektīvu pamatojumu, tad tādā gadījumā nu, dalību valstīm būtu jāvieno savā starpā, jo, protams, atsevišķām dalību valstīm varētu rasties problēmas, dot iemaksas budžetā, tad tādā gadījumā ministri savā laikā tik, savā starpā tiktos, tiktos arī ar komisiju un apspriestos un visus šos jautājumus tad attiecīgi arī nolemtu. Bet parlaments tajā procesā neiesaistītos. Šo priekšlikumu tātad likām uz gādu, likām visiem priekšā, protams, mēs vēl nezinām. Uh, vai šo procedūru varētu piemērot budžeta grozījumiem jau attiecībā uz šo gadu. Bet mums šķiet, ka šī ideja būtu ārkārtīgi interesanta, un ja mēs spēsim vienoties nākamā triolo laikā, laikā par šo jautājumu, tad tādā gadījumā ierosināsim šo principu ieviest arī attiecīgajā iestāžu nolīgumā. Tālāk par budžeta grozījumiem 2012. gadā. Jūs jau atminēsieties, ka esam jau pagājuši nedēļu atsaukušies uz punktu, uh, respektīvi budžeta grozījumu numur 5. Un šodien ir paredzēts balsojums par šo punktu. Bet te vajadzētu būt uh, atšķirībai tā starp, starp budžeta numu, grozījumu numur 5 un grozījumu numur 6. Piektais attiecas uz līdzekļu mod, solidaritātes fondu līdzekļu mobilizāciju attiecībā uz uh, Emīlijas Romaņas uh, reģionu Itālijā, kas ir lūk saistīts ar zemestrīci un tātad uh, klimatiskām katastrofām. Mēs izteicām lūgumu, aicinājām nu, ne, nepadarīt šos katastrofas upurus par ķīlniekiem kaut kāda veida politi, politiskām un administratīvām mahinācijām Briselē un nekavēties ar līdzekļu un palīdzības sniegšanu šiem eh, zemestrīces upuriem. Mēs turklāt arī atgādinājām, ka tajā gadījumā, ja padoma uzskata, ka pirmā protokola eh, Lisabonas līgumam dēļ nepieciešams vēl arī Nacionālo parlamentu atzinums, un tāpēc vispirms jābalso par lūkš viņiem par šo budžeta grozījumu. Tad atgādināšu, ka šai protokolā tāpat paredzēta arī iespēja sasaukt eh, steidzamības kārtā padomu, kas cita eh, starpā, tad lūk, varētu izteikt savu viedokli un šādu atļauju piešķirt. Nu, tā tas attiektos tad uz ārkārtas gadījumiem. Un mēs tad uzstās, uzstājām, ka šim grozījumam numur 5 vajadzētu tikt izskatītam e, parlamentā pirms sastā budžeta grozījuma un nevis lūk, tam vajadzētu kaut kādā veidā aizkavēties tikai tāpēc, ka notiek sarunas par globālo dokumentu pakotni, 2013. budžetu, Nu, vai, lūk, un tas tik tad sasaistīts ar šiem budžeta grozījumiem. Tas attiec uz piekto budžeta grozījumu. Attiecībā uz sesto budžeta grozījumu, tātad sastais punkts. Nu, komisija te mūs, nu, turpina, nu, turēt tādās, tādās spriedzes situācijā. Viņa mums ne, nesaka, ko tā īsti domā par šo jautājumu. Te runājam par budžeta grozījumu, kas ļautu uh, 2012. gadā veikt maksājuma apropriācijas, izmaksāt maksājuma apropriācijas, ņemot vērā, ka tās šobrīd nav bijušas pie, maksājumiem, nav bijis pietiekami līdzekļu, un te tiek runāts pat par, eh, nu, par, par miljardiem, gan viens par, gan divs par skaitā tā apmērām. Komisija, nu, pieņems šo dokumentu nākamnedēļ, šo grozījumu pieņems nākamnedēļ, un tad varēsim to attiecīgi arī izpētīt Bet nu skaidrs, ka iepriekšējos gados šis pēdējais budžeta grozījums vienmēr bija daļa no pakotnes e, sarunās par nākamā gada budžetu. Nu tā. Frančeska, vai jūs varētu kaut ko piemetināt manis teiktajam? Grazie, Presidente. La sua introduzione è stata particolarmente ricca e dettagliata, quindi... Eh, ma... Paldies, jā, priekšādātā jūs jau ļoti daudz un detalizēti mums visu, visu ap, apstāstījāt. Daudz, ko man piemetināt nav, es tikai gribētu teikt, ka varbūt būtu laba doma ziņojumā par piekto budžetu grozījumu vēl sniegt kaut kādu papildus informāciju, ja tīpaši, lūk, lai izvairītos no riska par to, ka varētu tikt piemērots Lisabonas līguma pirmais protokols. Jo tādā veidā varētu pagarināties vēl vairāk šis periods, uh, līdz līdzekļu faktiskai izmaksai. Un tad tādā veidā diezgan bīstam mēs varētu arī nonākt pie situācijas, kur šis grozījums tiek sasaistīts ar sarunām par tālāko 2013. gada budžetu. Tāpēc tad, kad balsosim par piekto budžeta grozījumu, tad es gribētu, lai mēs iekļaujam grozījumu par diviem punktiem šai dokumentā kuru, ar kuru palīdzību vēlos precizēt to, ka šiem maksājuma izmaksai jānotiek mm, ātrāk. Paldies, saka priekšsādātājs. Nu, tā tad, lūk, šis mutiskais grozījums ir pieejams arī rakstiskā veidā. Tas ir jums izdalīts tā, lai jūs varētu ar to arī iepazīties pirms balsojumu. Derek, vai arī jūs vēlties kaut ko piebilst manis teiktiem? Jā, yeah, very briefly. Jā, pavisam īsi priekšsādātāji. Es domāju, ka vakar trialogā mēs diezko daudz visu nepanācām, vienkārši katra iestāde konstatēja savu nostāju, izklāsīja savu nostāju. Mēs runājām, lūk, arī par parlamentu budžetu, par citām sadaļām. Un tad mēs pastāstījām komisijā, ko mēs esam šeit paredzējuši un par to, kā mēs vēlamies paust savu atbildību par budžeta jautājumiem. Uh, Komisija atzina mūsu centienus, tā to, ka mēs vēlamies tikai pavisam, pavisam nedaudz pieticīgi palielināt budžetus, tāpat arī tika runāts par citu iestāžu centieniem samazināt budžets, respektīvi e, panākt šo budžetu mazā, par, palielināt par mazāku procentu nekā sākotnēji paredzēts. Tā, lai tas būtu zem 1,9%. Nu, cerēsim, ka padoma varēs apstiprināt šo daļējo at, budžeta atjaunošanu, tā kā mēs par to runājām vakar. Runājot par vispārējo budžetu, es domāju, tas, kas man šokē visvairāk, ir tas, ka padome ļoti negribīgi vēlas pieņemt skaidrs, ko likus priekšā komisija. Tā it kā viņi neticētu. Uh, Um, komisijas godīgumam tajā brīdī, kad tā pie šiem skaļiem nonākusi. Nu, rezultātā tas man lika domāt par to, ka padomi nereāli skatās uz budžetu un finansējumu. Viņi skatās tikai politiski, nevis reāli. Un, protams, tāpēc tad, tad var gadīties tā, ka ir ļoti grūti viņus pārliecināt tieši tā, kā to redzējām iepriekšējās sarunās. Nu, redzēsim, kas notiks tālāk. Paldies, uh, Vogan. Jūta, vai arī jūs vēlaties kaut ko teikt? Wirklich ganz kurz. Uh... Patiešām pavisam īsi. Esmu piedalījusies jau tik daudzos trialogos un arī tik daudzās samierināšanās. Nebiju gaidījusi, ka padome vēlreiz mani varētu pārsteigt, taču e, šeit bija runa par trīs e, aģentūrām par 27. pāntu, un mēs gribējām īstenībā e, šo jautājumu noslēgt, gribējām sniegt kopīgu paziņojumu. Ja runa par budžetu vai arī par personāla plāniem, tad šeit nav runa par grūtībām, šeit ir runa par to, ka īstenībā te būs ļoti liela ietekme uz Eiropas Savienības budžetu. Ir jāatcerās, ka ir jāpieņem eh, jauni darbinieki un tam ir vajadzīgs finansējums. Taču, diemžēl, eh, padome nespēja pateikt jā. Tas mani patiešām uh, pārsteidza. Manuprāt, šo jautājumu mēs mierīgi varējām atrisināt, tas nebija pretrunīgs, taču padomi to atkal ir atlikusi. Uh, Nu labi, tas mums būs tā vienkārši jāpieņem, un pēc tam būs jāpaskatās, eh, kāda tad būs situācija. Taču tas ir patiešām ārkārtīgi dīvaini. Dažkārt es domāju, ka šādi trialogi ir vienkārši laika šķērdēšana. Jā, nu, tas kļūst par tādu gandrīz reliģisku rituālu, vai ne tā? Tātad mans ierosinājums attiecībā uz aģentūrām noslēgt to visu rakstisku procedūru. Nu, šķiet, ka padomas ģenerāls sekretārātam nebija laika šo rakstisko tekstu vispār izlasīt. Um, jo tie jau teica, jā, šķiet, ka, uh, nu, šķiet, ka viņi iedomājas, ka tas, šīs aģentūras varētu maksāt kaut, kaut kādus pāris eiro budžetā. Uh, un tas varētu viss tikt pieļauts parastajās diskusijās. Bet nē, nu vispirms, protams, šis dokuments acimredzot jāiztalko visās valodās tā, lai varētu padomi teikt jāvārdu vai vispār kādu nostāju. Cerams, ka saņemsim arī, nu, rakstiski viņu apstiprināju. Džordžs Lajons vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Tikai komentārs. Es nevarēju piedalīties trialogā, diemžēl. Bet šķiet, ka tad, tad, kad Dereks izteicās, viņš pareizi arī pateica, šeit jau nerunājam par tehnisku jautājumu. Ne jau šeit mēs runājam ar tehniskiem darbiniekiem, kas tad problēmu varētu at, mums visu jautājumu at, at, eh, at, atrisināt. Bet nē, te runājam ar padomu, kas pieņem politisku lēmumu, kas nevēlas lielāku palielinājumu par šiem 6,8%, jo viņi, lūk, vēlas izmantot eh, mazus skaidrus, un tad atkal oktobrī nonāk pie milzīgiem budžeta grozījumiem, kas attiec uz parlamentu, jo dalība valsts uh, eh, nevēlas cī, paši cīnīties par tiem maksājumiem, kas būs vajadzīgs viņām, lai programma ietvaros pabeigtu celt savus ceļus un tā tālāk, tad kāpēc, lai mēs tagad cīnītos viņu vietā, ja viņi paši paceļ asti un laiž lapās? Jā, turpin priekšsādātājs, jā, tas, kas, Džordž, šobrīd notiek, ir tas, ka ministru, budžeta ministru lielākajā daļā dalību valstu nezina, kādi vispār ir šie pieprasījumi no citām viņu struktūrām attiecībā uz maksājuma apropriācijām šobrīd. Bet, ja būtu konkrēta centralizācija, tātad datu apkopošana, tad tādā gadījumā katrs budžeta ministrs būtu informēts, un viņi varētu arī visu kārtību šeit ieviest savā valstī un tad varbūt jau tajā brīdī būtu iespējams samazināt šo kopējo eh, maksājumu apropriāciju apjomu katrā valstī. Un, ja izrādītos, ka neskatoties uz šāda veida lūk, striktu pasākumu un kontrolas ieviešanas uh, Eh, ieviešanu, tomēr nonāktu pie tā, ka maksājuma apurācijas tiek palielinātas un dalību valsts uzskatītu, ja valdība uzskatītu, ka tas nav pieļaujams, tad tādā gadījumā tas būtu viņu ziņā starp budžetu ministriem rīkot sanāksmi un nonākt pie tā, ka šie maksājuma apaprācija apjomi tiek samazināti. Samazināts programmas apjoms katrā valstī atsevišķi būtu viņiem tad pašiem, lūk, jāuzņem šī atbildība. Atkal no jauna uz saviem pleciem. Tas, protams, droši vien būs grūti pie, pie, piemērojams 2013. gada budžetam, bet, ja mums būs laika šo metodu kārtīgi ieviest, un ja tad to varētu, piemēram, attiecināt, varbūt jau uz 2012. gada budžeta grozījumiem, nu, redzēsim otrdien, kas notiks, nu, šaubos par to, bet katrā ziņā nākotnē šis mehānisms varētu darboties ļoti veiksmīgi. Un pētījumi, protams, arī komisijas teiktais, eh, nu, vēl mums būs jāskat godmaņkungs vēlas izteikties, lūdzu. Thank you very much. Uh, I want to say two things. First thing. Uh, uh Paldies, es vēlējos teikt divas lietas Es atceros uh, pirmo trialogu par kohēziju un par uh, naudas tērēšanu, un tagad situācija atkārtojās. Mēs tikāmies vismaz četreiz šai trialogā, nezinu, cik reiz jūs uh, jau esat sanākuši, bet gal galā nekādi kompromisi mums neizdevās. Uh, Un uh, Danut Hubner ļoti aktīvi toreiz darbojās. Tā kā patiesībā jādomā, ka būs jau jāgatavojas uh, samierināšanās procedūrai, un es nedomāju, ka 11., 12. vai 13. trialogs vispār kaut ko palīdzēs uh, šeit uh, atrisināt. Tagad Lajonam gribētu teikt, patiesībā mēs atbalstam šeit komisiju, jo komisija rūpējās par to, lai viss tiktu ievēros gan attiecībā uz uh, rezervēm un uh, griestiem un citiem noteikumiem, lai, lai, protams, var jau visu apcirpt un samazināt, bet tad atkal ir jāvēršās pie 27 valstīm un ar, par visu jā, jāvienojas un jāatbrīvojas no 6,8. Un šis jau ir budžeta pēdējais gads, un ja mēs nepabeigsim šo budžeta izpildi attiecībā uz rezervēm, atkal, ja mēs prasām, teiksim, 50 miljonu e, elastības uh, rezervi, uh, bet citās jomās mēs nesam pārsnieguši rezerves. Ja padomu uzstāja, ka ir jāsamazina šis līdzekļu apjoms 2013. gadam, jāsaka, šāda attieksme nekad nav piedzīvot no padomas puses. Protams, ja grib kaut ko samazināt, tad var samazināt kādam projektam. Bet kāpēc uh, ir izvēlēta tieši šāda izdevuma samazināšanas metode, nevis cita? Un šis jautājums būs ļoti aktuāls runājot par nākošajiem septiņiem gadiem, jo mm, runāju, mēs jau runājam nevis par to, kā palielināt budžeta apjomu, bet kā pabeigt tā izpildi. Ir, protams, valstis, kas uh, pārkāpja normas, bet jautājums, kādēļ tās neievēro šīs prasības? Protams, tagad 180 miljoni pietrūkst Erasmus programmai, citām programmām, bet jautājums tāds, ja mūs tagad spiež rīkoties tā, kā tas ir bijis divos gados attiecībā uz maksājuma apropriācijām. Protams, es domāju, ka padomē šāds iespējas ir, bet mēs nezinām, cik nopietni ir tās nolūki un vai uh, mēs panāksim vienošanos vai nē. Jautājums būs, kādas būs sekas. Būtu ļoti uh, muļķīgi, ja mums būtu jāuzņemas atbildība par šīm sekām, bet tie, kas mūs uz uh, spiedu šādiem lēmumiem, ne par ko neatbildētu. Bien, merci beaucoup. Donc, façon... Liels paldies. Katrā gadījumā mēs vēl atgriezīsimies tu diezgan drīz pie šiem jautājumiem, un es arī ierosinu tūlīt pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta. Oui, euh, qui est dans la continuité de ce qu'on vient de dire, hein, puis on reviendra au M. Jā, mēs atgriezīsimies pie daudzgādu finanšu schēmas, kas ir sastais darba kārtības punkts. Tagad ir budžeta grozījums numur 5 projekts, par ko tūlīt arī drīz balsosim, bet tagad, kad mēs runājam par uh, šā gada budžetu un nākamā gada budžetu, es uh, došu vārdu Frančiskai, lai viņu mūs iepazīstina ar savu viedokli un uh, mutisko grozījumu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam nedaudz papētījuši piekto grozījumu, budžeta grozījumu projektu par maksājumu apropriācijām vakar saistībā ar trialogu. Uh, patiesībā uh, ir padome paredzējusi astoņas nedēļas, lai organizētu konsultācijas ar dalību valstīm. Tagad šī procedūra ir pagarināta jau par divu, diviem mēnešiem, kas mūs jau noved pie tā brīža, kad ir jābūt pieņemtam 2013. gada budžetam. Un uh, tagad ir runa par diviem jauniem punktiem šajā dokumentā, kas ir, uh, es esmu sagatavojis to rakstiski. Un padome vēlējās šo papildu laiku un papildu divas nedēļas izmantot, lai uh, panāktu to, ka šis budžeta grozījums numur 5 iestiek samierināšanās procedūrā, bet mēs uzskatām, ka ir jābalso šodien par šo piekto budžeta grozījumu un plenārsēdē par to jābalso novembrī. Un līdz ar to parlaments būtu šo jautājumu izlēmis novembra laikā. Es domāju, ka tas būtu labākais risinājums, labākā stratēģija. Uh, Līdz ar to mums šodien ir jābalso par piekto budžeta grozījumu jau pirms padomas sēdes, lai mēs būtu gatavi turpināt darbu Strasbūra. Šis ir uh, varbūt vienīgais dokumenta grozījums. 15. oktobris bija noteikts kā grozījuma iesniegšanas termiņš, nekas jauns līdz šim brīdim netika uh, saņemts, un jāsaka, teksta lielākā daļa jau ir apstiprināta, tagad ir sagatavoti tikai mutiskie grozījumi un aicinātu par tiem balsot šodien, lai mēs būtu gatavi uh, novembrī visu izlemt. Priekšsēdētājs, jā, mēs balsosim arī par uh, līdzekļu piešķiršanas juridisko pamatu, bet mūsu referents ir uh, palicis Bukarestē kopā ar Tautas partijas grupas deputātiem, un viņš lūdza man izklāstīt savu viedokli. Tātad ir jautājums ir par uh, palīdzību sniegšanu Maņas reģionam, kas ir cietis no zemestrīces. Mēs esam arī redzējuši televīzijā šīs uh, satriecošās ainas. Ir gai, Juši bojā 27 cilvēki, 150 ir ievainoti un 45 tūkstoši cilvēku ir evakuēti. Kopējie zaudējumi ir aprēķināti. Trīs 11 miljārdu eiro apjomā. Protams, mēs nespēsim kompensēt šos 13 miljārdus, bet 0,5 86% no Itālijas IKP, tas tomēr ir uh, liela summa, kas četrkārt pārsniedz uh, uh, fonda mobilizācijas slieksni. Tādēļ referents ierosina piešķirt 660 miljonu eiro palīdzību no 2012. gada budžeta. Attiecībā uz uh, solidaritātes fonda izmantošanu vai kāds vēlas runāt, nē, ne, neviens nevēlas runāt, līdz ar to mēs drīz balstosim arī par šo jautājumu. Tagad uh, pateicos Frančiskai un atgriezīsimies pie sestā darba kārtības punkta par sarunām par daudzgadu finanšu schēmu. Galo kundze un Žāns Luks ir uh, zālē. Viņi varēs papildināt manis teikto, bet es īsumā pastāstīšu par situāciju. Kopš mūsu komitejas pēdējās sēdes ir notikusi otrdien vispārējo lietu padome un kontaktgrupas sanāksme vakar no rīta vispārējo lietu padomē jau trešo reizi pēc kārtas parlamenta delegācija tika uzaicināta piedalīties neformālā sanāksmē par DSF. Tas bija tādas rī, brokastis, kas notika otrdien no rīta Luksemburgā, darba brokastis. Mums bija jauni darba dokumenti. Uh, ko bija sagatavojusi Kipras prezidentūra, bet uh, šajos dokumentos uh, bija runa tikai par dažiem uh, horizontāliem tematiem, tādi kā makroekonomiskie nosacījumi, um, elastības principu iztenošana ārkārtas rezervei un par sarunu rīku kastīti, ko ierosina Kipras prezidentūra. Un mēs atkal kārtējo reizi pēc iespējas lakoniski atgādinājām, kādas ir, parlam, kāda ir parlamenta nostājas galvenie punkti saskaņā ar mūsu balsojumu komitejā. Un arī informējām par to, ka balsojums plenārsēdē ir gadāms nākamnedēļ. Kā jau tas bija paredzams, nekas daudz netika sanāk, panākts, mēs īpaši nepavirzījāmies uz priekšu, jo visi ministri zinot, ka uh, sarunas padomas vārdā vedīs prezidents Van Rompējs pats, tātad šie ministri tikai atkārtoja atkal savas valsts nostāju. Un uh, atkal galvenās debates notika starp uh, divām pretēji noskaņotām nometnēm. Tātad no vienas puses bija uh, tie, kur uzskatīja, ka ir jāiztērē labāk tie līdzekļi, kas jau ir piešķirti, ko vadīja uh, apvienotā karaliste, un u, no otras puses Slovāku ministra pārstāvētā grupa, kur uzskatīja, ka ir nepieciešama lielāka kohēzija jo kohēzijas draugu grupa sanāksme nesen bija notikusi Bratislavā. Mēs paudām viedokli, kas bija tuvāks kohēzijas draugu grupas nostājai un uzstājām uz parlamenta viedokli. Mēs konstatējām ar gandarījumu, ka tas, par ko mēs eh, rūpējāmies jau kopš paša sākuma, proti nodrošināt, ka tiek ievērota koplēmuma procedūra, ka to ministri labi bija uztvēruši, sapratuši, un arī Van Rompai kungs pats to bija ņēmis vērā. Un eh, tagad eh, runājot par formālo vai neformālo trialogu, kas norisinās jau vairākas uh, nedēļas un ko pieminēja Godmaņkungs. Uh, Tātad šīs sarunas par uh, daudzgadu finanšu schēmu virzās uz priekšu ar atšķirīgu ātrumu, dažkārt padome nespēja precizēt savu nostāju, jo nav panākta vienošanās pat padome uh, par to, kā, kādu viedoklis paust parlamenta delegācijai. Bet uh, mums ir jācenšas jāvirzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk attiecībā uz juridiskiem jautājumiem, pat vēl pirms sarunu procesa noslēgšanas. Un, ja novembra Eiropa padomē tiktu panākta vienošanās par dokumentu, kas paredz uh, virkni juridisku lēmumu, uh, kas saskaņā ar Lisabonas līgumu ietilpst koplēmuma procedūrā, tad parlaments nevarētu to atbalstīt, jo netiktu ievērot tā procedūra, kas ir ierakstīta līgumā. Eh, šis eh, ir tas punkts, ko, manuprāt, eh, šajā situācijā mums ir jāaizstāv. Šī situācija, protams, nav optimāla, bet tā tomēr attīstās pareizajā virzienā. Tālāk par pašu resursiem. Es, man radās tāds op optimistisks viedoklis par šīm sarunām, bet Žanam Lūkam uh, secinājums bija drīzāk pesimistisks. Uh, uh, es vērtēju to ceļu, ko mēs jau esam nogājuši, bet Žāns Lūks skatās uz to ceļu, kas mums vēl stāv priekšā, un tādēļ mums tik atšķirīgs vērtējums. Ja mēs salīdzinām situāciju uh, Uh, kāda tā ir šobrīd un kāda tā bija pirms gada vai pirms sešiem mēnešiem, tad jāsaka, ka mēs esam ievērojami pavirzījušies uz priekšu. Vēl pirms sešiem šādas runas vispār bija utopiskas un nereālas, pat nebija it kā darba kārtībā. Bet tagad par to jau runā, par pašu uh, resursiem uh, ir rakstīts arī prezidentūras dokumentos un uh, Kipras prezidentūra nākam nedēļ ir paredzējusi publisko dokumentu par pašu resursu uh, jautājumiem un, jāsaka, no 28 runātājiem uh, aizvakardienas padomes uh, sēdē visi arī runāja par šiem uh, jautājumiem, un tikai divu valstu ministri teica, ka tie nevēlas runāt par šiem jautājumiem, un tie bija Zviedrijas un Nīderlandes ministri. Apvienotās karalists ministrs vispār neuzstājās, bet mēs varam arī paredzēt, ka viņ, viņa viedoklis bija tāds pats. Tā kā jāsaka šobrīd, kā pierādījumu sloks ir pārbīdījies, un tagad tiek atzīts, ka ir nepieciešams mainīt uh, Eiropas Savienības finansējumu sistēmu. Un jāsaka, vairums vēlas uh, šādas pārveidojumus, bet tie, kas nevēlas, nevar minēt nekādus argumentus pret. Vienīgais arguments ir veto. Bet tas jau nav nekāds uh, pārliecinošs, tālajošs arguments. Jāsaka, eh, līdz ar to situācija ir diezgan pozitīva, bet no otras puses, protams, ir arī eh, tādi mazāk pozitīvi elementi. Tātad, eh, protams, mēs runājam par šiem jautājumiem, ir vēlē, vēlmes nonākt pie risinājuma, ir Eiropas Savienībā ietekmīgas valsts tādas kā Itālija, Francija, Polija, Beļģija, kuras ir norādījušas, ka Uh, noslēguma kompromisam būtu nepieciešams paredzēt punktu par ieņēmumiem. Tas ir pozitīvi. Jāsaka, gada laikā mēs esam panākuši šādu viedokļu maiņu, bet pie, pēc būtības nekas jau vēl nav izlemts. Protams, uh, runājot par uh, finanšu darījumu nodokli, uh, Eh, tagad tiks īstenota pastiprinātā sadarbība starp tām valstīm, kuras vēlas šādu nodokli noteikt. Un nākošā ekofin padome varēs oficiāli šo procedūru uzsākt. Eh, ir, eh, bija nepieciešams vismaz, lai 9 valstis to atbalstītu, tagad jau 11 valstis ir parakstījušas vēstuli, rosinot, uzsākt padziļināto sadarbību šajā jomā. Tomēr ne visas valstis uh, piekrīt tām, ka uh, ieņēmumi no šā nodokļa nonākt Eiropas saimnības budžetā, to pret to iebilst, piemēram, Vācija. Otrām kārtām ne visas valstis piedalīsies šai sadarbībā, treškārt. Eiropas komisijas priekšlikums patiesībā līdz šim vēl nav izanalizēts um, attiecībā uz PVN sistēmu. Eiropas parlaments uh, budžeta komitejā ir apstiprināts uh, par šiem jautājumiem, un par to mēs balsosim arī plenārsēdē, bet nekas konkrēti par uh, PVN ienāk, ieņēmumiem netiek runāts. Un uh, uh, arī maz ticams, ka padomu par to sāks tūlīt runāt, jo līdz uh, novembra Eiropadomē ir paredzēts 31. oktobra korepers un notiks tikai viena vispārējo lietu padome 20. novembrī. Tas ir tikai pāris dienas pēc Eiropadoms, tādēļ ir maz ticams, to grūti iedomāties, ka mēs varētu uh, nonākt pie politiskas vienošanās par uh, ieņēmumiem līdz novembra beigām. Es, protams, tādēļ arī saprotu Žana Luka de Hāna bāžas un satraukumu. Bet jāsaka, tomēr šis jautājums ir pavirzījies uz priekšu pat necerēti daudz. Tomēr uh, maz ticams, ka jautājumu izskatīšana tiks pabeigta līdz novembra beigām. Tālāk. Pro, šī problēma ir saistīta arī ar jautājumiem par Eirozonas centrālo budžetu. Par to mēs komisijā, komitejā runājām pagājušajā nedēļā, un tagad šis jautājums ir eiro, šīs dienas Eiropa padomas darba kārtībā iekļauts un uh, tas arī bija vispārējo lietu padomes uh, darba kārtībā aizvakar, bet uh, šajā sēdes daļā mēs nevarējām piedalīties. Un es arī uzdevu jautājumu par šo lietu no Eiropas Savienības budžeta vienotības viedokļa, jo Eiropas parlaments uh, Par to ir jau runājis šūra komitejas ziņojumā un uh, politiskās uh, grupas vēl vēlētos arī vēl pastiprināt formulējumu uh, starp posma ziņojumā runājot par Eiropas Savienības budžeta vienotību un par to, ka Eiropas Savienības politikai un solidaritātei tiek nodrošināts atbilstoši finansējums. Tātad budžeta vienotības princips uh, tiek īstenots katrā no dalību valstīm. Tas ir uh, demokrātijas pamatprincips, tas arī nodrošina uh, līdzekļu efektīvas izlietošanas kontroli, ļauj nodrošināt demokrātisko un plašsaziņas līdzekļu kontroli pār budžeta izmantošanu un es arī norādīju, ka tādēļ parlaments vēlētos, lai Eiropas uh, attīstības palīdzības fonds tiktu iekļauts budžetā. Uh, Eiropas komisija bija ierosinājusi izņemt uh, šīs programmas no Eiropas Savienības budžeta, bet mēs uzskatām, ka viss ir jāiekļauj Eiropas Savienības budžetā, un līdz ar to visi lēmumi par e, Banku Savienības, ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšanu. Tātad visu šo pasākumu finansējums arī ir jāiekļauj Eiropas Savienības budžetā kā pielikums. Jā, ir panākt tas uh, vienošanās vai līgumi starp valdībām, kas neietilpst uh, Eiropas Savienības līgumā. Un es uh, šād, šād, no šāda skatījuma piegāju jautājumam par uh, Eirozonas budžetu. Tātad vienīgais ministrs no 28 ministriem, jo arī Horvātijas ministrs piedalījās, kas uh, skaidri un nepārprotam runāja par Eirozonas budžetu, bija Vācijas ministrs. Un tādēļ var uh, saprast, ka šī uh, ideja vismaz daļēji ir radusies eh, Berlīnē. Bet politiskā grība ir tāda, uh, ka ir jāstiprina Eirozonas valstu solidaritāte ar atbilstošiem līdzekļiem, bet tie, šie līdzekļi nav iekļauti budžetā. Uh, un uh, Eiropadomes uh, šīs nedēļas secinājumos uh, Van Rompuy kungs uh, runā nevis par centrālo Eirozonas budžetu, bet par fiskālo spēju. Uh, pagaidīsim un paskatīsimies, kādi būs Eiropadomas secinājumi un kāda ir atšķirība starp fiskālo spēju un budžetu. Bet mēs savukārt esam skaidri norādījuši, ka parlaments nevarēs, nevarēs atbalstīt daudzgadu finanšu schēmu, ja nebūs precīzi zināms, kādi projekti padomē varētu parādīties attiecībā uz papildu budžetiem, papildu finansējumu, papildu fondiem. Un mēs esam pat paredzējuši stiprināt attiecīgos uh, starposmu ziņojuma punktus, lai skaidri un nepārprotam paustu savu viedokli. Vakardienas kontaktgrupas sanāksmē prezidents Šulcs norādīja, ka uh, viņam ir uh, arī uh, jāuzstājas um, šīs dienas Eiropanā padomas uh, sanāksmē par šiem jautājumiem, un viņš uh, noteikti atkārtos mani, manis teikto tikai uh, tādā tā, pārliecinošākā formā. Un tādēļ arī mūsu referents ir sagat, sagatavojis grozījumus uh, starposmu ziņojumam, kas, uh, kurus varētu iesniegt nevis budžetu komiteja, bet gan politisku apsvērumu dēļ. Uh, politiskās grupas varētu šos grozījumus iesniegt vismaz tās grupas, kuras uzskata sevi par daudzgadu finanšu schēmas draugiem un šie grozījumi tiks iesniegt nākamnedēļas plenārsēdēji. Tas bija īsumā arī viss. Varbūt mums tagad referents varētu pastāstīt par to, ko, kas konkrēti būs šajos grozījumos, un pēc tam arī Žans Lūks varēs izteikties, ja viņš to vēlas. Lūdzu. Paldies. Mēs ar, vēl ar vienu strādājam pie grozījumiem. Raimers ir ceļā. Mums uh, vajadzētu vēl vienoties par galīgo teksta redakciju, bet, nu, es domāju, ka mm, daudzmas tas varētu būt, uh, šī redakcija varētu būt šāda. Pirmkārtām, mēs varētu iekļaut uh, apsvērumu atsaucoties uz līguma 310. pantu, norādot, ka. Uh, mm, visi izdevumi un ienākumi ir eh, jāatspoguļo tā, kā tas ir paredzēts vienotā budžetā. Tāpat arī mēs pievienosim vēl vienu apsvērumu, sakot, ka eh, tā kā Eiropas Savienības budžets jau nodrošina garantijas īstermiņa uh, budžetiem un tā kā uh, tiek nodrošinātas arī daudzgada finanšu schēmas garantijas, tad mēs vēlamies atgādināt, ka Eiropas Savienības budžets jau ir ticis izmantots garantiju nodrošināšanai šiem diviem jautājumiem. Pēc tam iekļausim arī punktu, kur mēs mm, runāsim Van Rompeja vārdiem, sakot, ka fiskālā kapacitāte Eirozonas dalībvalstīm ir jānodrošina, uh, cenšoties pasargāt uh, valstis no asimetriskiem triecieniem. Tāpat arī mēs paredzēsim uh, papildu funkcijas uh, daudzgad finanšu schēmai. Tās ir jāizveido Eiropas Savienības ietveros, atgādinot, ka līgumā ir minēts par to, ka jauna budžeta kapacitāte ir jāiekļauj Eiropas Savienības budžetā, ir jārespektē tā vienotība. Uh, Un uh, mēs arī teiksim, ka šāda budžeta kapacitāte varētu tikt iekļauta jaunā daudzgads finanšu schēmas uh, kategorijā. Protams, nodrošinot arī caurdzamību šajā budžeta sadaļā. Tātad mēs būtu gatavi iekļaut šādu kategoriju budžetā, kas būtu paredzēta šādiem gadījumiem. Tādi ir mūsu ieteikumi, šie grozījumi ir pavisam nelieli, uh, ir jāatcerās, ka notiek arī attīstība pie pašu resursiem, un tāpēc mēs aicināsim dalību valstis eh, nodrošināt pastiprināto sadarbību, un tad arī mēs gaidīsim no komisijas priekšlikumu, kas tiks izvirzīta dalību valstīm. Lielas paldies, Ivailo! Jā, patiesībā man nekas daudz nav piebilstams jūsu teiktajām. Protams, jāsaka, ka Šie jautājumi ir uz galda un tie, šie resursi ir saistīti ar daudzgadu finanšu schēmu, kā mēs to prasījām, bet par pašu resursu saturu nav gandrīz nemaz diskutējusi, arī par PVN nav uh, diskutēts. Runājot par finanšu darījumu nodokli. Eh, šeit ir paredzēta padziļinātā sadarbija. Ir valstis, kuras vēlas šo nodokli novirzīt pašu resursiem, citas to nevēlas. Eh, ir valstis, kuras uzskata, ka šis, eh, šie līdzekļi būtu jāiekļauj Eirogrupas budžetā. Līdz ar to pastāv risks, ka novembrā padomē mēs pavirzīsimies uz priekšu attiecībā uz daudzgašu finanšu schēmu, bet par pašu resursiem nekas konkrēts atkal nebūs piedāvāts, tādēļ, ka nekas nav sagatavots un arī komisija nav gatava nāk klajā ar citu priekšlikumu pat, ja tas būtu nepieciešams. Un beigās mēs nonāksim pie Uh, finanšu darījumu nodokļu, bet nekas nebūs par PVN. Un tādēļ es parādzu, ka mēs novembrī piedzīvosim diezgan grūtu situāciju, pat ja jūs, kā to norādījāt, uh, šis jautājums joprojām paliek uz galda. Uh, ja tā runājot ginekoloģiski jāsaka, ka bērns jau nu nāks pasaulē, bet uh, šīs grūtniecības laiks būs tik ilgs kā mamutam. Tāda ir mana prognoze. L'état de, de la question et, et l'initiative prise donc pour euh, préparer. Tad tas īsumā par uh, šiem jautājumiem un tagad par grozījumiem. Mēs uh, vēlamies tā, eh, darīt tā, ka šos eh, grozījumus eh, plenārsētē iesniedz politiskās grupas. Vai ir kaut kas vēl papildināms? Ja nav, tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Mēs atgriežamies pie piektā punkta, nē, uh, Fernandes ziņojumu jau mēs izskatījām, un tagad es došu vārdu Jutai Haugai par septīto darba kārtības punktu grozījumu izdarīšana regulā par Eiropas banku iestādi. Jā, Eiropas banku uzraudzības iestāde tiek saukta par iestādi, bet eh, pēc būtības tā ir aģentūra. Pašreizējā formā mēs šo iestādi mm, pieņēmām pagājuši gadu. Tas tika iekļauts tiesību aktā, un jūnijā valstu un valdību vadītāji minēja, ka tie vēlas nodrošināt spēcīgāku banku uzraudzību. Un līdz ar to uh, tiks paredzēta arī iespēja banku rekapitalizācijai, un tieši šī iemesla dēļ uh, E, komisija ir e, izvirzījusi priekšlikumu par to, ka šai iestādē ir jānodarbojas ar banku uzraudzību, un līdz ar to arī ir jāmaina Eiropas banku iestādes e, kompetence. Tādi ir šie tiesību akti. Mēs īstenībā nemaz nediskutējam par to, vai komisijas priekšlikumu vajadzētu mainīt. To darīs um, atbilstošās uh, komitejas, tātad uh, ekonomikas komiteja par to spriedīs, un kādi būs rezultāti, to mēs vēl līdz šim nezinām. Taču ir skaidrs tas, ka mūsu atzinumā ar šiem četriem grozījumiem Mēs šajā atzinumā sakām, ka mēs vēlamies redzēt, kā Eiropas banku iestāde tiks finansēta. Mēs nevēlamies, lai būtu tā kā agrāk, tad, kad tika izdarīti grozījumi aģentūrās, tad uzreiz viss mainījās, ka tas viss tik, eh, bija jāgroza arī parastajā budžeta procedūrā. Mēs vēlamies, lai komisija tūlīt un bez eh, jebkādas iejaukšanās tiklīdz tiks pieņemti šie tiesību akti, uh, Lai komisija mums iesniedz eh, dokumentus, tad mēs arī redzēsim, kāda ir šī situācija. Mēs arī sapratīsim, kāds būs pamats eh, jaunajam budžetam. Mēs eh, sapratīsim, vai tas, ko komisija ir iekļāvusi savā projektā nākamajam budžetam, vai ar to pietiks iestādes finansēšanai. Protams, Mums vajadzēs arī darboties saskaņā 47. pāntu attiecībā uz padomi. Mums būs jāzina, kāda būs uh, šī finansēšanas schēma. Trešajā grozījumā mēs vēlreiz runājam par to, ka šie rezultāti, par ko mēs esam vienojušies uh, ar padomi un komisiju pēc vairāk nekā trīs gadu darba, ir noteikti arī jāīsteno. Ir jāatcerās, ka šis uh, darbs jau paredz, kāds ir ietvers attiecībā uz aģentūrām, kādā veidā aģentūrām ir jāstrādā attiecīgajās dalību valstīs. Par to tieši ir runā trešajā grozījumā. Ceturtais grozījums ir pilnībā skaidrs. Mēs eh, nevēlamies, lai komisija rīkotos tā, it kā visi šie deviņi jaunie uzdevumi būtu jāveic tam personālam, kas pašlaik jau strādā iestādē. Mēs vēlamies, lai komisija rūpīgi skatītos, lai darbinieku pietiek, lai darbinieki varētu izpildīt šos jaunos viņiem uzliktos uzdevumus. Uh, Šādi ir mūsu grozījumi iesniegtajā atziņumā. Īsnībā tam visam vajadzēja būt tādam pašsaprotamam, taču pieredze rāda, ka būtu labāk, kā budžeta komitejai vēlreiz uz to norādīt. Un tieši šis ir arī mūsu norādījumu rezultāts. Paldies, Jūta, jā, viss bija ļoti skaidrs. Vai ir kādi jautājumi, Jūtai, kādas komentāri, piezīmes viņas teiktajam? Nē, tā nav. Paldies! Paldies referentam! Līdz ar to pārējām pie devītā darba kārtības punkta. Stavrakakis kungs šeit ir referents, un te mēs runājam par Savienības cilvēks aizsardzības mehānismu. Lūdzu! Eiropas eh, komisija ir iesniegusi priekšlikumu jaunam civilās aizsardzības mehānismam Eiropas Savienībā. Tā nolūks ir nodrošināt eh, dalībvalstu aktivitātes civilās aizsardzības jomā. Kolēģi nedrīkst arī aizmirst par katastrofām. Tā noteikti ir tāda kā pievienotā vērtība, ja mēs izrādām solidaritāti šādos gadījumos. Mums ir jāizrāda solidaritāti gan pret Eiropas Savienības dalību valstīm, gan arī pret trešajām valstīm. Šajā priekšlikumā ir paredzēts, ka vajadzētu vērsties eh, pret um, uh, cilvēku un dabas izraisītām katastrofām, nodrošināt profilakses darbus un arī domāt par to, kā rēģēt, ja šādas katastrofas tomēr notiek. Ir uh, jāatcerās, ka šis uh, priekšlikums ir bijis ļoti labs, un tieši tāpēc es priecājos par to, kas šeit ir ieteikts. Tiek norādīts arī uz uh, katastrofu pārvaldību Es vēlētos koncentrēties uz eh, diviem svarīgiem tematiem šajā atzinumā. Pirmām kārtām profilakse un otrais sinerģija ar citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem. Sinerģija ir ārkārtīgi nozīmīga, jo uh, katastrofu novēršana ir tikpat uh, nozīmīga kā apkarošana. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi līdzekļi, lai novērstu iespējamas katastrofas. Uh, ir eh, jāzina draudi, un eh, šo draudu apzināšanai ir vajadzīgas attiecīgas procedūras. Dalībvalstīm vajadzētu uh, darīt zināmus savus katastrofu apzināšanas plānus. Ja ir runa par līdzekļu izmaksāšanu dažādiem pasākumiem, kas tiek veikti Eiropas Savienības ietveros un katastrofu izteumiem, uh, Es eh, domāju, ka šeit eh, viss ir ārkārtīgi labi aprakstīts. Ir jāatcerās, ka 2011. gadā saskārāmies ar ļoti lieliem zaudējumiem gan lauksaimniecībā, gan arī mājokļu jomā. Šie kopējie zaudējumi sasniedza 700 eh, tūkstošus miljonu eiro. Tāpat ir arī daudzi citi mm, piemēri. tikai ierosināti solidaritātes eh, fondi. Jāatcerās arī par zemestrīci, kas notika Rumānijā. Arī 2012. gadā jau ir bijušas vairākas katastrofas. Šīs izmaksas ir patiešām ļoti augstas. Abos šajos gadījumos eh, līdzekļi, kas bija jāizmaksā, ir daudz augstāki nekā tie, eh, kādus komisija bija paredzējusi septiņiem gadiem kopā. Jā, protams, mēs zinām, ka e, dalībvalstis ir centušās koriģēt šo situāciju, taču sinerģija ar citiem finanšu līdzekļiem un fondiem, kas ir paredzēti kopējā finanšu schēmā, mm, ir jānodrošina. Protams, ir jāizmanto gan kohēzijas fonds, gan arī citi šādiem, šādiem mērķiem paredzēti fondi. Ir jādara viss, lai varētu novērst katastrofas. Profilakses jomā ir jāizmanto arī sinerģija ar uh, drošību kodolenerģijas jomā. Ir jāparedz arī humanitārā palīdzība, ir jādomā par Eiropas Savienības brīvprātīgo korpusu. Solidaritātes fonds Eiropas Savienībā ir ļoti nozīmīgs. Vēlētos vēlreiz atgādināt, ka tas ir jāizmanto īstajā laikā vienmēr ir jāpārbauda visi nosacījumi, kas attiecas uz fondu, tie ir jāvienkāršo un ir jādomā par to, lai fondu tiešām varētu E, ierosināt tad, kad tas ir nepieciešams. Tātad tam ir jābūt pietiekami elastīgam. Lielas paldies! Paldies referentam! Nu, tātad pēc mūsu referenta ieteikuma, lūk, šis jaunais civilās aizsardzības mehānisms tika arī aprakstīts. Tas nāks kā papildus mehānisms solidaritātes fondam, vai ir kādas komentāri? Kom... Nē, nē, tomēr ir Alda, jums vārds. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, eu gostava de. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties eh, cilvēkiem par eh, izteiktajiem komentāriem. Stavrakakis kungs strādā pie šī ziņojuma. Civilā aizsardzība Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga. Esmu vidas komitejas locekle, tieši tāpēc esmu iesniegusi dažus grozījumus vidas komitejā. Domāju, ka no budžeta komitejas viedokļa arī vajadzētu iesniegt dažus sīkus grozījumus. Es varu kopumā piekrist tam, ko tikko minēja mūsu kolēģis attiecībā uz to, ka piešķirtie līdzekļi īstenībā ir par zēmu. Tad, kad katastrofas notiek, tad vajadzīgais finansējums ir daudz lielāks. Tāpat arī ir jāatcerās par tādām katastrofām, kur iet bojā cilvēki. Šeit mums gluži vienkārši trūks naudas. Uzskatu, ka komisijas priekšlikums iesaka 53% civilajā aizsardzībā Eiropas Savienībā un 47%, mm, ja esmu pareizos sapratusi, katastrofām, kas notiek ārpus Eiropas Savienības. Es domāju, ka šie skaitļi būtu jāgroza. Mums vajadzētu palielināt eh, civilo aizsardzību eh, Eiropas Savienības eh, iekšienē. Iespējams, mazliet vajadzētu samazināt šos līdzekļus ārpus Eiropas Savienības. Domāju, ka paredzētie līdzekļi īsnībā ir par zēmu jau sākotnēji. Domāju, ka ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc mums vajadzētu strādāt pie šī mehānisma. Mums ir jānodrošina, lai tas patiešām darbojas. Paldies, ja neviens cits nevēlas izteikties, ne? Nevēlas. Nu tad paldies referentam. Atgādināšu. ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt, pulkstens desmitos. Balsojums budžeta komiteja paredzēts 15. novembrī tā, lai vidas komiteja varētu saņemt mūsu atzinumu, viņa vadošā komiteja varētu 28. novembrī balsot par šo dokumentu un teksts savukārt tiktu skatīts plenārs sēdē janvārī. Paldies, nu tad lūk, esam mm, aizteigušies laikam priekšā strādājot pie mūsu darba kārtības lieliski un varam pāriet pie balsošanas nu, varbūt pāris minūšu pārtraukums tā, lai mēs varam pārliecināties, ka visi tie deputāti, kas ir ēkā, bet nav gan šobrīd sanāksmes, lai var paspēt mums pievienoties uz balsojumu. Tiešām priecājos, ka politiskais līdzsvars, kas nebija, nebija nodrošināts sanāksmes sākumā, nu mazliet ir atkal atjaunojies, jo ir ieradies kvalitatīvi, ekscepcionāli pārstāvi šeit un kvantitatīvi, protams, arī at, vairāk ieradušies no tautas partijas un par to man prieks. un tūlīt pat jums pastāstīšu, ka mm, balsojums neilgs divas stundas, un tāpēc lūkšu koordinātoriem tūlīt pēc balsošanas tikties jau šeit eh, zālē, tā, lai mēs varētu izmantot to iespēju, ko vēl piedāvā tulku klātbūtne. Un tad mēs varēsim ātri vien tikt galā ar darbu. Un nevis koordinātoru sanāksim rīkot pulkstens divos. Lieliski! Nu tad pāris minūtes pārtraukums šobrīd, tā lai visi paspēja ieskriet zālē. Šie kolēģi. Godātie kolēģi, nu tad atsāksim darbu. Esmu tomēr nedaudz kļūdījies. Un šajā pārtrauk, šo pārtraukumu, ko eh, īstenoju, bija paredzējis, lai cilvēki šeit ierastos, nevis lai viņi paspētu doties prom no zāles, kā to daudz ir izdarījuši. Un, jā, franču valodā mums ir tāds teiciens, ka ceļš uz elli bruģēts ar labiem nodomiem. Tāds ir šķiet arī citās valodās. Nu, vai varētu uzskatīt, ka visi, kam jāpiedalās balsojumā, ir klāt? Koordinātori, ko saka koordinātori, ne vēl kāds ieradīsies? En tout cas, euh, Nu, šķiet, ka visi, kas ir klāt, tad attiecīgi var arī balsot. Nav nekādu pārpalikumu, nav tā, ka būtu par daudz klātesošo. Mm. Clairement. Bien. Ok, alors, nous allons prendre dans l'ordre. Nu, tā tad. Tādā secībā, kā darba kārtībā rakstīts, ķersimies pie balsošanas. Vispirmām kārtām ceturtais budžeta grozījums, par ko Frančiska mums piektais, es atvainojos piektais, par to nu pat Frančiska mums arī stāstīja. Tātad, ir arī mutiskas grozījums, kas jums ticis izdalīts. Un tāpēc balsosim blokā par mutisko grozījumu un budžeta grozījumu ar vienu precizējumu, kas ļoti svarīgi. Respektīvi, šis balsojums ir politisks pēc sava rakstura, indikatīvs politisks balsojums. Tas nevar būt juridisks balso, balsojums, ņemot vērā, ka lūk arī Andresens kundze ierodas. Lūdzu, lūdzu, Andresens kundze, nāciet vien tālāk. Cenšos visus pārējos nedaudz izklēdēt, kamēr jūs ierodaties, mēs jūs gaidījām uz balsojumu. Un tātad Tātad šis balsojums par piekto budžeta grozījumu var būt tikai un vienīgi politiski indikatīvs pēc sava uh, rakstura, tāpēc, ka padome vēl nav nobalsojusi par to. Es jau paskaidroju, nu patās jums par to, ka vēlamies, lai pa, padome šo pirmo protokolu, kas, kā, kas pievienos Lisabonas līgumam, interpretētu tā, ka tā varētu izmantot pātrināto procedūru. Arī Gorans Ferms ir ieradies, un rezultātā varam balsot blokā. Tātad par piekto mučet grozījumu, kas par? Pret? Viens pret, atturs, tātad pieņemts. Pieņemts ar mutisko grozījumu. Paldies, Frančeska! Tālāk par solidaritātes fonda mobilizēšanu un par juridisko bāzi Fernandes kungs ziņojums. Kas par? Grozījumi nav. Kas par? pret, atturs, pieņemts. Tālāk, 12. darbkārtības punkts. Lāšlo Surijans ir referents. Vai ir grozījumi? Jā, ir grozījumi. Referenta nav klāt, bet varam tomēr šķiet jau nojaust, ko viņš domā par šiem grozījumiem. Tātad arī šeit runā par globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu. Šis ir globalizācijas pielāgošanās fonds, nevis solidaritātes fonds. Tātad te runājam par Dānijas pieteikumu vestas uzņēmumu gadījumā. Otrais grozījums atsaukts. Trešais tripelskundas grozījums, kas referents pret kas par? Pret? Aha. Jāpārbauda elektroniski. Nav skaidrs rezultāts, vai jums ir jūsu kartiņas līdzi. Donc, c'est... Un tātad. Pārbaud, pārliecināsimies, ka viss ir kārtībā, ir mums gan straupījumi, gan viss cits pārējais. Tātad eh, kādas, kādas instrukcijas no manas grupas balsošanai es īsti neredzēju? Kā man balsot? Nē, nē, nekādu spiedienu izdarīšanas uz priekšādātāju. Nē. Beidzam balsot, visi nobalsījuši, nu kas tad rezultāts? 12 par, 11 pret. Wow. Oho. You were in favor? Jūs bijāt par? Man nedarbojās balsošanas iekārta. Vai jūs bijāt pret vai par? Jūs esat pret? Žanluk, jūs arī? Tātad 13 pret un 12 par? Varbūt vēl vienreiz tomēr mēģinam. Nekāds spiediens, vienkārši uzaicinājums vēlreiz balsot par šo grozījumu. Tātad, atkārtots balsojums par šo pašu trešo grozījumu. Referents ir pret. Balsojam, balsojam, balsojam. 25 mēs esam, kuriem ir balsošanas kartiņas, visas balsošanas kartiņas darbojas, beidzam balsot. 12 par 13 pret. Un visi ir apmierināti, visiem ir izdevies nobalsot, ja? Tā tad noraidīts. Ceturtais. Beres skundas grozījums, referents par kas par? Pret. Divi pret, trīs pret, atturas pieņems. Piektais. Tas pats autors, references pret, kas par? Pret. Nu, šķiet, ka vairākums ir pret, bet tomēr balsos, nu, balsosim vēlreiz elektroniski, lai to pārbaudītu. Tātad piektais grozījums, referents pret, esam 25 ar balsošanas kartiņām, visi nobalsojuši lieliski, 11 pār, 14 pret noraidīts, neviens neturējās. Sastais, Alvaro kungrozījums, referents par, kas par? Pret? at, viens pret atturas pieņemts. Tālāk. Virkne grozījumu no Bereses kundzes līdz pat lapas apakšai. Vai varam balsot par visiem kopā? Nē. Nē, liberāļu draugi to nevēlas. Tātad septītais. Kas par? Pret? Vēl vienreiz, kas pret? Trīs. Aturs. Pieņemts. Astotais. Par. Pret. Attur. 1, 2, 3. Atturs. Pieņemts. 9. Par. Pret. 4, 5. Atturs. Pieņemts. Desmitais. Par. Pret. Atturs. Viens tikai pret. Atturs. Pieņemts. Nu, vienkārši ir dažādi vairākumi, bet visus apstiprinājam. 12. Alvaro kungu grozījums referents ir pret, kas par 3, 4, 6, 7 pret, vispārējie atturs noraidīts. 11. Ashford kungu grozījums referents pret, kas par pret, atturs noraidīts. Tas pats vairākums. 13. Bereskunds grozījums referents par kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 14. Ričard grozījums referents pret kas par? 4. Kas pret? Vairākums. Atturs noraidīts. 15. Bereskunds grozījums referents par kas par? Pret. 1 pret atturs Pieņemts. 17. liberāļu grozījums referents pret kas par? 7. Kas? 8. Kas pret? Vairāk kā 8. Atturs. Noraidīts. 17. beres grozījums par? Pret? Atturs. Pieņemts. 18. pervenšas grozījums šoreiz referents pret, kas par? Pret. Atturs noraidīts. Tālāk pie apsvērumiem. Liberāļu grozījums referents pret, kas par? Pret. Atturs noraidīts. Gala balsojums elektroniski. Nu jā, jo visiem taču ir bals, balsošanas kartiņas, lieliski. Balsojam, balsojam, balsojam. Vēl vienas balss trūkst. Lieliski. Beidzam balsot. 18 par, 4 pret, 3 atturējās. Apsveicam Sūrienu kungu. Kaut arī viņi nav klāti. Bon, alors, euh... Un tātad. Tālāk. Balsosim par attiecīgo transferu. Tas ir 28. transfers. Tas atbilst šim te program, šai te programmai, par ko nu pat jau nobalsojam. Nu, cerams, tāds pats vairākums. Kas par? Pret? Četri atturs. Nu, apstiprinam tātad arī transferu, jeb pārskaitījumu. Tālāk. Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana, bet šajā gadījumā, atsaucoties uz Mā Vācijas pieteikumu, Manrolandu uzņēmums. Šeit grozījumu nav. Ir? Tomēr, tomēr. Sekretariāts šķiet bija mazliet aizsnaudies, ka neiedod man grozījumus saulēcīgi. Tātad četri grozījumi un pervans pervanšas grib, vai varam balsot par visiem kopā? Jā, lieliski. Tātad referents ir par, kas par? Pret? Trīs? Atturs? Visi četri grozījumi apstiprināti. Sastais liberāļu grozījums referents par, kas par? Pret? Četri? Atturs? Pieņems. Septītais un astotais pervanšas kopā referents par kas par? Pret? Trīs, četri. Atturs pieņemts. Devītais. Liberāļu. Referents pret kas par? Pieci. Seši. Pret? Noraidīts. Desmitais beres grozījums referents pret kas par? Pret? Vispārējie atturas noraidīts. 11. liberāļu, re, 11. un 12. varbūt kopā blokā. Referent pre, referents pret, kas par? 6 pret. Vairākums atturs noraidīts. Pirmais liberāļu grozījums referents pret, kas par? 5, 6, 7, kas pret? Pārējie atturas noraidīts. Tālāk pārējiem pie gala balsojam elektroniski. Sākam balsot. Nu šķiet, ka instrukcijas no liberāļu koordinātora tiek dots, vai ne tā? Jā, jā. Jūs, protams, brīvi varat balsot, kā vēlties, bet jūs koordinators gan domā citādi. Beidzam balsot, 18 pār 4, atturējā, 4 pret 3 atturējās. Pieņemts. Apsveicam Fernandešu kungu. Un tāpēc līdz ar to uzreiz balsosim par attiecīgo pārskaitījumu, jeb transportu, tas ir 27. pārskaitījums, kas par? Pret? Jūta un Marta ir pret. Atturs pieņems. Ar, nu, nedaudz citu vairākumu. Tālāk. Aldas Susas ziņojums par šī paša globalizācijas pielāgošanās fondu, bet šis balsojums ir daudz garāks. Šeit ir daudz vairāk grozījumu. Voilà. Alors là, euh, nous... Un tātad. Šeit tiešām ir garš balsojuma saraksts. Alda mums arī nu pat tūlīt pastāstīs, ko tad viņa ierosina darīt. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, eu queria só dizer umas breves palavras antes da... De... Paldies priekšādātāji. Nu, pavisam īsi ievadvārdi pirms balsojuma. Vēlos pateikties visām politiskajām grupām par viņu sadarbību atsaucību dažādajās sanāksmēs, ko mēs organizējam, tā, lai mēs visi kopā varētu nonākt pie vislabākā teksta rezultāta šai gadījumā. Es domāju, ka mums nepieciešams šo fondu saglabāt, un to ir atzinuši daudzi. Ir svarīgi nodrošināt arī līdzekļus tam. Tāpat laikā process līdzekļu mobilizācijai vajadzētu būt, būtu jāvienkāršo. Tas šobrīd diezgan sarežģīts. Tā, lai iedzīvotājiem, kuriem šie līdzekļi un atbalsts ir vajadzīgi, varētu faktiski tos arī saņemt zināmā saprātīgā laika periodā. Tāpat nepieciešama arī skaidra definīcija par to, kas tad ir iespējamie līdzakļu saņēmēji nu, nebija pilnīgas vienprātības, bet tomēr vienprātība bija diezgan plaša par to, ka tas būtu jāiekļaut daudzgadu finanšu plānā. Jo citādi tas būtu kaut kāds tāds platonisks, neakademisks, nereāls fons pēc sava rakstura. šim fondam jābūt kaut kam reālam, pragmatiskam, nevis tikai teorētiskam, tā lai cilvēki, kas nonāk krīzes apstākļos, varētu pieteikties uz līdzekļiem un tos arī saņemt. Administrācijā šeit ir iesaistīta ļoti daudz um, struktūras, valdības un tā tālāk, bet vienkārši situācija viss ir jāvienkāršo. Mums nepieciešams atbloķēt arī līdzekļus, kas fondā pieejami, lai krīzes gadījumos varētu reaģēt. Nu, es domāju, ka tas jau birojā, ja prezidijā ticis teikts, 53. grozījums ir tāds, ko es atbalstu. Un gribēju pieminēt tikai vēl pāris grozījumus. Attiecībā uz sākotāju atzinu, atzinumu. Viens no tiem ir saistīts ar 11. grozījumu. Lineārs samazinājums apmēram 500 darba ņēmēju, gadi, darba de, ņēmēju gadījumā, un tad 18. 10% palielinājums valstīm, kas ir nopietnās grūtībās. Nu, vienkārši to gribēju pieminēt, tāpēc, ka ir konkrēta finansiāla situācija, kas tam visam nav kontekstā līdzi. Nu, varētu šķist, ka tas, kas ir mūsu priekšā, ir tikai tāds mazumiņš eh, valstīm, bet domāju, ka mums jāskatās ir arī uz nākotni. Un jāpārliecinās, ka valstis var gūt labumu no šiem līdzekļiem, no šī 10% palielinājuma. Lieliski turpina priekšā tātājs. Paldies! Referents kundzei! Visiem ir balsošanas saraksts? Nē, tūkiem nav. Un tad pāriesim pie balsošanas. 23. liberāļu grozījums referents pret, kas par? Astoņi pret. Vairākums atturs noraidīts. Tātad blokā varbūt varētu balsot par lauksaimniekiem ja jūs balsosiet par, tad tālā, tā, tādā gadījumā lauksaimnieki tiks pilnībā izslēgti no šiem. Katru reizi, kad viņi te pieminēta, viņi tiks vienkārši švītroti, vai tas nav briesmīgi, bet ja jūs nobalsosiet pret, tad visur šie lauksaimnieki atkal tiks iekļauti. Tātad nu, vai nu viņi pilnībā iekļaut, vai arī izslēgt, kas par bloka balsojumu, ka par šo grozījumu. Pret? Divi pret atturas. Nu, tā tad vārds lauksaimnieki no visa teksta tiek svītrots. Tā tad 68. liberāļu referents pret, kas par? 6 pret. Vairākums saturs noraidīts. A kompromisa grozījums par pret 7, 8 atturs pieņems. Un tā nonākam pie 73. Vērtmans kundz grozījuma, kas par referents pret. Pret. Aha. Tomēr jāpārbauda elektroniski. 73. Nu, šķiet, pa to laiku parādīsies viena balsošanas kartiņa vairāk. Beidzam balsot. Jā, visi ātri norēģējuši, lieliski. 15 pret, pār 11 pret pieņemts. Nu, tad 74. liberāļu referents pret, kas par? Liberāļu konservatīvie Andresens kundze pret, atturs, noraidīts. B kompromisa grozījums. Kas par? Pret? 7, 8. Atturas. Paldies. Pieņemts. Tālāk 11. referenta grozījums par. Pret atturas. Mm, vairāk mums bija pret. C kompromiss, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Arī 84. atkrīt. Jā, jā, atkrīt. Tātad D kompromisa grozījums. Kas par? pret, atturs, pieņemts. Arī 88. atkrīt. Nonākam pie E kompromisa. Kas par? Pret, atturs, pieņemts. 99. Vērtmans kundz grozījums, referents pār, kas par? Pret, atturs, pieņemts Noraidīts. Simtais Vertmans kundz grozījums, referenčureiz pre, referents pret, referent pret kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. 101. Alvāro kundz grozījums, referents pret kas par? Autors un demokrāti. Atvainojiet? Iezina? Seši? Se, kas pret? atturs. Nu, nav tā, ka visi balsot, bet šeit, ka vairāk mums tomēr pret noraidīts. Jo vēlties, jūs vēlties pārbaudīt elektroniski labi. Aleksandr. Mēs taču redzam, kādas instrukcijas ir, vai instrukcijas arī no tautas partijas. Aha! Bija pār tautas partija. Labi, Aleksandrs ir uzsācis sarunas ļoti tādā komplicētā veidā. 21 balsotājs, tātad 5, acīm redzam, nezinu, ko darīt, tātad pār elektroniski balsojam. Var, protams, arī atturē, atturēties, bet taču var nospiest podziņu tam. Beidzam balsot, 12 pār 14 pret, noraidīts. Nu, tad 102. Lajankunga grozījums referenti par. Kas par? Pret? Neviens nav pret, atturs pieņemts vienprātīgi. 103. Barbaras grozījums. Viņa arī šeit nav klāt. Referenti par. Kas par? Pret? Atturs pieņemts. 104. Vērtmanskundas grozījums. Referenti pret. Kas par? Pret? Atturs Skaidri noraidīts. 105. Salvadors Sedoja Alaberts to iesniedz ar citiem kopā. Tas tiešām ir katalāņu grozījums. Ļoti interesanti, etnoloģiski tīri. Nu, lūk, un referente pārmaiņas pēc ir par. Kas par? Kas pret? Paldies, atturas. Un mēs tātad atbalstam katalāņus šeit. Vai mēs atbalstam separātistus, vaicāju, tad tā tad ir iekšējā problēma jau Spānijas karaļvalstī. Mēs taču nevēlētos, nevēlamies iejaukties viņu politiskajā situācijā. Tālāk Angelikas grozījums referents pret, kas pat pret atturs noraidīts. F kompromiss par nu ne visi pret atturas, vairākums par. 109. atbilstīgs, kas par, pret, atturas, pieņemts. Vai varam nākamos trīs Alvaro kungu grozījumus ņemt blokā? Nē, nevaram. Labi, 114. referents pret, par, pret, atturs, pieņemts pieņemts. 115. par pret atturs pieņemts arī. 116. par pret atturs noraidīts. 119. referenta pret, kas par pret atturs noraidīts. 118. Barbaras grozījums referentu pret, kas par? Barbaras grupa, kas pret? Vispārējie atturs noraidīts. Tālāk 117. Durānas kundzes grozījums referentu par, kas par? Pret? Atturs pieņems. 120. Žans Līkotiņī referenta par, kas par? Pret? Atturs pieņems Pieņems. Vai var ņemt 121. 122 kopā? Nē, ne, nevar. Labi, 121. Alvaro un grozījums, referenti par kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 122. tas pats autors referenti par kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 123. 124. identiski referentam. Šeit referentē nav viedokļa. Hm. Par? Viņi ir identiski. 123. 124. identiski grozījumi un referentē, kā jau teicu, nav viedokļa. Kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. 125. Ma Barbara Matera referentēja, tas nepatīk, kas par? Barbara Svani, kas pret, atturas, pieņemts. De 18. referenta grozījums. Vai tas atbilstīgs ir? Jā. Jā. Savietojums ar 125. 18 referents par. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. 130. Alvaro grozījums referenta par. Kas par? pret, atturas noraidīts. 131. Žanluī Kotiņī atbilstīgs ar F kompromisu. Referente par, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 132. Aleksandrs Vāro, kas par, pret, atturas pieņemts. 19. referents grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 133. Uh, materas grozījums, kas par pret atturas vairākums ir par. Tātad pieņēms. 134. alvāro grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Tagad nonākuši esam pie G kompromisa. Nevēlākā pēc 12 mēnešiem. Kas ir par? Pret? Atturas pieņemts. 139. grozījums. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. 138 un 140. grozījums. Varam par tiem balsot kopā? Nē, nevaram balsot kopā. Jā, jūs strādājat ļoti precīzi. Tātad 138. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Mm, absolūti noraidīts. 100. Haider. Haider. Man šķiet, ka mums, mēs aizmirsām nobalsot par 20. grozījumu. Nē? It was withdrawn. Tas, eh, šis grozījums ir atsaukts, jā. Manā balsošanas sarakstā nav 20. grozījuma. Tas e, ir atsaukts. Tagad man, man jau sajuka, kur tad mēs bijām. Tātad 140. grozījums. Labi, paldies, ka man pateicāt. Tātad kas ir par šo grozījumu? Pret atturas pieņemts. 141. kas par? pret. Uh, jā, te gan būs jābalso elektroniski, nevar saprast, kāds ir rezultāts. Tad, kad balsojam elektroniski par 141. grozījumu. Te mums ir vēl divi balsotāji, kas uh, nav nobalsojuši, tomēr beidzam balsot. 15 par 11 pret neviens neaturas, līdz ar to pieņemts. 142. grozījums. Referentei par, kas par, pret, atturas, pieņemts. Ar uh, vairākumu. 143. grozījumā ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa līdz 2021. gada 31. decembrim. Kas par to? Kas pret? atturas. Es tomēr uh, pārbaudīšu, balsojam elektroniski. Tātad par 143. grozījumu pirmo daļu. Balsojiet, balsojiet un beidzam balsot. 27 balsojuši, 14 pār 13 pret. Līdz ar to pirmā daļa ir pieņemta, pārējām pie otrā daļa, kur paredzēts teksta svītrojums. Referenti ir pret, kas ir par? Pret Paldies, atturas. Tātad otrā daļa līdz ar to pazūd. Tagad par apsvērumiem. 24. kāzas grozījums referenti par, kas, pret kas ir par. Žan Lūk un Tautas partija un es. Kas ir pret? Visi pārējie atturās, tā tad. tad ir trīs Izabelas Dirānas grozījumi. Balsosim visu par visiem trim kopā, vai nē? Ja nē, tad tagad 25. kas par pret atturas pieņems. 26. kas par pret atturas pieņemts. 27. kas par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. Jā, 27. noraidīts. Tagad Dāvida Kazas 28. grozījums, kas par to? Kas pret, atturas, vairākums pret, noraidīts. 29. grozījums, ko iesniedz Koķiņīkums, referenta pret, kas ir par? Kas ir pret? kas atturas. Tautas partijas grupa ir pēr, pār, jā, es tā neredzēju, kā jūs balsojat, jā. Mamuti atbalsta šo grozījumu, un tas ir pieņemts 30. grozījums referenti par, kas par, pret, atturas, pieņemts. 31. grozījums, referents pret, kas ir par, kas pret, atturas noraidīts. 35. ko iesnieguši liberāļi, referenti pret, kas ir par, pret, atturas noraidīts. 30. materas grozījums, referenti par, kas ir par, pret, atturas pieņemts. Nonākam līdz H kompromisam, kas ir par pret, atturas, pieņemts. Tagad Dāvida Kazas 47. grozījums. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 48. liberāļu grozījums. Un 49. Džordža Lajona grozījums. Referenti ir pret, kas ir par? Pret atturas noraidīti abi grozījumi. Tagad jābalsto par 50. grozījumu referente pret, kas ir par. Es atvainoju, šis grozījums atkrīt, jo 47. grozījums ir pieņemts. Tālāk ir referentes mutiskais grozījums, kas gan nav atkritis coordinated package of personalized services should therefore be restricted. Tāds tātad bija šis uh, grozījums, šis teksts tiek svītrots. Kas par to? 3, 4, 5. Kas pret? Vairākums ir pret, līdz ar to grozījums noraidīts. I kompromiss. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Tagad 53. grozījums referente ir par, kas pret, par, pret, atturas. Pieņemts. Līdz ar to 54. atkrīt, 55. grozījums referenta pret, kas ir par? Pret. Atturas pieņemts. 56. referents pret, kas ir par? pret atturas noraidīts. 57. liberāļu grozījums referenti par, kas ir par. Pret atturas noraidīts. Sestais referentes grozījums ir identisks ar 58. kas ir par, pret atturas. Abi grozījumi pieņēma. Septītais, kas par, kas pret. Man izskatās, ka vairums, vairākums ir pret, bet jāpārbauda balsojot elektroniski. Sākam balsot. Balsojiet. Balsojiet vēl. Tie, kas nerunā par te, pa telefonu, balsojiet. Tagad beidzam balsot. 12 pār, 13 pret. Tātad šis grozījums ir noraidīts. 64. grozījums referente pret, kas ir par. Pret. Atturas pieņemts. 65. grozījums referents par, kas ir par. Pret. Atturas pieņemts. Vai varam balsot par 68 un 67 kopā? Nē, man saka, ka nevaram viss. Nu, tad par 68. Kas ir par pret? Atturas pieņemts vienbalsīgi. 67. Kas par? Pret. Atturas arī pieņemts. Tagad noslēguma balsojums elektroniskā veidā sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 4 pret 5 atturas sveicam referenti. Šis ziņojums bija par ļoti svarīgu un tai pašā laikā sarežģītu jautājumu. Tagad pārējām pie budžeta pārvietojumiem. 15. Uh, darba kārtības punkts vārds Franceskai Balcānī. Paldies, priekšsēdētāji. Te ir tāds diezgan liels uh, apjoms Daži no šiem pārskaitījumiem ir saistās ar kolonizācijas fondu. Mēs jau esam nobalsojuši par tiem eh, saskaņā ar šo ziņojumu. Te ir eh, paredzēti vairāki pārskaitījumi. Un galvenais, protams, ir komisijas priekšlikums attiecībā uz visiem iespējamiem transfēriem. To vajadzētu nobalsot pirms eh, budžeta grozījumiem. Tātad Šeit ir runa par sesto budžetu, kuru mēs vēl ar vienu gaidām. 419,7 miljonu eiro vērtī. Tas ir um, mazliet mazākā pagājuši, kad tieši šeit bija 700 miljoni. Pirms diviem gadiem tas bija 1,9 miljārdi. Tas nozīmē, ka budžeta izpilde ir kļūst labāka. Pie, mēs tuvojamies jau um, budžeta gada beigām, tāpēc var skatīt, ka tas ir labi. Taču, neskatoties uz to, ir jāatcerās, ka ar transferu instrumentu nepietiks, lai varētu uh, iztikt visu gadu. Šīs summas ir diezgan pieticīgas. Komisija ir aizmirsusi par 1B, tas noteikti būtu ietekmējis uh, maksājumu prasības. Pozīcijas, eh, kas ir saistītas ar globālo transferu, ir ļoti daudzas, īsnībā 65 no tām ir jāpaaugstina. 65 attiecas uz visām kategorijām, izņemot 1B. Vēlreiz paskatīšos savos dokumentos. Tātad šie ir transferi no 45 pozīcijām. Tikai 13 budžeta pozīcijas tiek stiprinātas virs 10 miljoniem eiro. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs pastamies uz pētniecību un MVU, te ir plus 18 miljoni, 22 miljoni Galileo, 17 miljoni Eiropas satelīta navigācijas sistēmām. Tāpat arī 13 miljoni vairāk ir zivsēmniecībai, attālajiem reģioniem, eh, cīņa pret noziedzību arī šeit ir paredzēta. 64 miljoni humanitārai palīdzībai, 34 pārtikas palīdzībai. Tādi ir šie apjomi. Nu, te ir runa par summām, kas ir augstākas par 10 miljoniem. 45 pozīcijas. Domāju, ka vissvarīgākā ir ITER sadaļa, te ir 19 transferi. Tāpat arī budžeta um, pozīcija kodola drošībai un kodola enerģijas staciju likvidēšanai, te ir mazāk par 30 miljoniem. Tās ir vairākas jomas, no kurām būs jāveic transferi. 65 miljoni paredzēti palīdzībai Afganistānai. Tie ir svarīgākie punkti, ar kuriem var argumentēt šajā pakotnē. Kopējās summas ir diezgan ierobežotas. 419,7 miljoni tādu summu mēs iekuvām pagājušā gada oktobrī, pirms uh, mazāk nekā gada. Citi nozīmīgi transferi manuprāt, ir arī 31. un 32. Šeit mums ir bijis ļoti daudz diskusiju, tad, kad spriedām par budžetu, 2012. gada budžeta apstiprināšanu. 31. transfers sēdz rezerves atņemšanu, kas bija paredzēta Schengens informācijas sistēmai. 9 miljoni tika ievietoti rezervē, lūdzot komisiju sniegt mums labāku definīciju 2017. gada laikā dažādiem tehniskiem jautājumiem. Tad te bija runa par programmas aktualizēšanu. Mums ir bijušas vairākas tikšanās ar komisiju, mēs a, esam saņēmuši informāciju, līdz ar to mēs uzskatām, ka mēs varam šo rezervi atsaukt. 32. transfers attiecas uz daļēju atsaukšanu 50% rezerves atsaukšanu, kas tika piešķirta Frontex pagājuši gada budžetā. Īpaši te ir runa par Frontex aktivitātēm vidusjūras austrumos. Šeit ir vērojams progress, es domāju, ka jo īpaši šis progress ir sasniegts 2012. gadā, tāpēc uzskatu, ka mēs varam vismaz pa pusē atbrīvot šo rezervi, ko izveidojām pagājuši gadu. Tie būtu svarīgākie transfēri šajā pakotnē. Ļoti bieži šeit ir runa tikai par tehniskiem pielāgojumiem, lai nodrošinātu, ka maksājumi tiek veikti. Mums nauda ir jāmobilizē, lai maksājumus varētu veikt līdz finanšu gada beigām. Frančiska. Paldies, Frančiska. Tāpat esam nesen uh, saņēmuši jau pēc darba kārtības uh, apstiprināšanas 34. Uh, budžeta pārvietojumu priekšlikumu par 0,7 miljoniem. No Un varbūt arī, ja referents kundze to atbalsta, mēs varētu par to nobalsot referente mums ir precizējusi, kāda ir globālā pārvietojuma apjomi un kādi ir citi e, pārvietojumu pieprasījumu būtība. Vai kāds vēlas izteikties, lūdzu? Man ir komentārs un. Es nezinu, vai referenti ir vienas prātis ar mani, kad es iepazinos ar komisijas paskaidrojumiem, tad visi vai gandrīz visi pārvietojumi ir saistīti ar zināmu kavēšanos, vai nu līgums netika noslēgts, vai partneri nespēja izpildīt savas taistības, nu, un līdzīgi iemesli. Uh, Man rodas tāds iespējas, šeit es runāju par pozīcijām, kur ir samazinājumi. Man rodas tāds iespējas, ka, un, ka šī nauda tiks pieprasīta vēlāk. Ko par to domā referenti? Tas nozīmē, ka šīs vajadzības jau nepazudīs, bet vienkārši šis pieprasījums tiks pār, pārcelts uz nākotni. Līdz ar to par šo jautājumu mums arī būtu eh, jārunā samierināšanās eh, procedūrā, jo eh, šie 490 miljoni ir saistīti ar to, ka vajadzības tiks pār, pārbīdīts uz nākotni, vai tuvāk vai tālāk nākotni, bet šie pieprasījumi jau nepazudīs. Es gribētu zināt, kādi risinājumi varētu būt uh, lai tiktu galā ar šo līgumu pabeigšanu, jo līgumi joprojām uh, ir iecerēti. To noslēgšana ir iecerēta, un līdz ar to varbūt vajadzētu to, šo situāciju atrunāt uh, maksājumu sadaļā. Priekšsēdētājs baidos, ka jums ir taisnība. Vai mēs varētu lūgt komisijai komentāru pirms mūsu referente izsakās, Brezskundze. Jā, paldies priekšsēdētāji patiešām. Šis kopīgais pārvietojums ir saistīts ar maksājumu apropriācijām, lai tās pieskaņotu līgumu īstenošanas apjomam. Tātad šeit ir runa par 0,3% no visiem maksājumiem. Jautājums uh, bija, vai šie maksājumi būs uh, jāpiešķir uh, tiem posteņiem, kam tie bija paredzēti. Jā, tā tas būs nākotnē, bet šobrīd nebija iespējams līdz gada beigām izmantot piešķirtās maksājuma apropriācijas, bet šie maksājumi būs jāveic nākošajā gadā, proti 2013. gadā. Un līdz ar to, protams, ir jāraugās uz to, kāds finansējums būs kopumā piešķīram, pieš, paredzēts 2013. gadā, un tad mums arī būs iespēja koriģēt uh, maksājumu apropriācijas, uh, veicot uh, pārvietojumus. Ja līdz gada beigām viss, visi finansējumi ir izmantot, tad vienīgais risinājums varētu būt budžeta grozījumu pieņē, pieņemšana, un tas tiks iesniegts nākamnedēļ priekšsēdētājs. Tātad labās ziņas pēc būtības ir uh, tās, ka vajadzības visos pozīcijās ir izvērtētas, bet sliktā ziņas ir tādas, ka mēs šos pārvietojumus varam veikt tikai tādēļ, ja ir notikusi kavēšanās līdzekļu apgūšana noteiktās pozīcijās. Un, Eh, līdz ar to mēs varam piešķirt papildu maksājumu apropriācijas tām pozīcijām, kur uh, līdzekļu pietrūka. Līdz ar to uh, uh, tas viss atspoguļosies budžeta grozījumos, uh, ko mēs izskatīsim uh, nākamnedēļ un uh, arī 2013. gada budžeta grozījumos. Bet Sidonijai ir taisnība, ka mums jāpaturprātā šis eh, līdzekļu pārvietojums un komisijas sniegtais paskaidrojums, kad mēs vedīsim sārunas ar padomi par 2012. gada budžeta grozījumiem un par 2013. gada budžetu. Tagad pāriesim pie balsojuma par uh, šiem uh, budžeta pārvietojumiem. Sāksim ar 34. par mūža izglītību. Kas ir par? Pret atturas pieņemts. 29. Kas par? Pret atturas pieņemts. 30. Tas ir kopīgais pārvietojums. Kas par? pret atturas pieņems. 31. kas par pret divi pret atturas pieņēmts. Kā? 33. kas par pret viens pret atturas pieņemts. Par pārējiem, pārējām iedaļām. Referentu nav zālē. Līdz ar, bet man saka, ka referents atbalsta visus šos pārvietojumus. Pirmais ir uh, Eiropas Savienības tiesai paredzēts, lai varētu finansēt uh, pensijas. Tālāk ir uh, Eiropas Savienības tiesas eh, personāla finansēšanai eh, numur 12 paredzētais pārvietojums, tālāk jaunās informācijas tehnoloģijas, da, šeit par to ir runa piektajā pārvietojumā un programmatūra ceturtajā pārvietojumā reģionu komitejā. Jums jau šis saraksts ir priekšā. Kobu ziņās. Un ir arī neliels pārvietojums ekonomisko un sociālo lietu komitejas vajadzībām lai eh, varētu finansēt publikācijas un ekspertu pētījumus par diezgan mazsvarīgiem jautājumiem. Vai ir kādi komentāri vai iebildumi? Ja tādu nav, tad varbūt varam balsot par visu kopā. Kas ir par šiem pārvietojumiem? Kas pret? Viens pret, kas atturas. Līdz ar to pieņemti. Liels paldies! varam pāriet pie Alfonsi ziņojuma. O, nē. Žēl gan. Jā, viņš bija formā, un mēs varētu būtu varējuši par to balsot, bet šis ziņojums ir pārcelts uz vēlāku laiku, referents arī nav zālē. Vēl ir kādi citi jautājumi, ko jūs vēlaties apspriest? Juta. Jā, tagad es darīšu kaut ko tādu, ko parasti dara tikai plenāra sēdē. Es īstenībā gribēju tagad sniegt balsu skaidrojumu. Pamanīju, ka ļoti daudzi sev uzdod jautājumu, kāpēc Hauga balso pret globalizācijas fonda mobilizēšanu un arī pret uh, līdzekļu pārnešanu Dānijai un Vācijai. Es īstenībā iepriekšreiz attiecībā uz Zviedriju darīju tāpat. Manuprāt, tās ir Eiropas Savienības dalība valstis, kas piespieda mūs balsot par 2012. gada budžetu pašreizējā formā. Mums vajadzēja vienoties, bet atcerēsimies, ka tie bija dzinēji spēki. Bet ir jāatcerās, ka vienlaicīgi šīs valstis arī uzskatīja, ka mums globalizācijas uh, fondu vajadzētu apturēt līdz eh, nākamajām daudzgadu finanšu, nākamajai daudzgadu finanšu schēmai. Un tagad šīs valstis ir tik nekaunīgas, ka tās eh, pieprasa naudu no šiem nelielajiem budžeta līdzekļiem, kas mums ir pieejami, un tieši tāpēc es balsoju pret. Ingeborg, tas haben wir letzte Mal schon besprochen. Ingeborg, to jau mēs apspriedām iepriekšējo reizi. Protams, tas ir pašu budžets. Uh, tas e, nonāk e, Vācijas e, republikas budžetā. Atcerēsimies, ka šie līdzstrādnieki, darba ņēmēji tā tālāk ir jau sen paveikuši to, kas bija jādara. Un, protams, darba ministrija arī ir strādājusi tā, tieši tā tas vienmēr arī notiek. Neko citu tas nenozīmē. Tas nozīmē vienkārši to, ka mēs šo naudu uh, nodosim Vācijas budžetām aizpildīsim budžeta trūkumus. Es to uzskatu par uh, pretmorālu. <laughs> Balsi. Nu, labi, jā, tas bija balsojums skaidrojums. Inge arī uh, sniegs balsojumu skaidrojumu, un ar to mēs arī aprobežosimies. Es negribu uzsākt diskusiju. Šeit nav runa par to, ka nauda tiek nodota finanšu ministrijai, šī nauda tiks izmaksāta cilvēkiem. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi dīvaini teikt, ka šī aģentūra neko nav saņēmusi. Uzskatu, ka tas grauj Eiropas solidaritāti. Galu galā tās ir tādas interesantas debates. Ja mēs uh, atteiksimies no tā, ka šīs uh, valstis, kas dod visvairāk budžetā, neko atpakaļ nesaņem, tad uh, Manuprāt, Eiropas Savienības budžets kļūst tikai zemāks, un es domāju, ka mēs Eiropas Savienībā ar to nepalīdzēsim. Es uzskatu, ka tas var kļūt ārkārtīgi bīstami. Manuprāt, mēs šeit eh, bīdam paši savus intereses Eiropas parlamentā. Pop. Paldies, secinājums, lai dzīvo pašu resursi. <laughs> Jā, vadam. Uh, eh, Eu gostava de dizer que, uh, entendendo. Priekšādātāji, es tikai vēlējos teikt, ka es pilnībā saprotu iemeslus, kurus pieminēja Juta. Es īstenībā balsoju par globalizācijas eh, pielāgojuma fonda mobilizēšanu. Neskatoties uz to, no kuras valsts nāktu nauda, krīze kļūs tikai ļaunāka. Arvien vairāk valstīm būs vajadzīgi līdzekļi un piekļuve šim fondam. Zinu, ka varbūt šeit valda šizofrēnija, ir valdības, kas ir bijušas pret naudas piešķiršanu, un tagad tām pašām ir vajadzīga nauda. Uh, Nu, varbūt šizofrēnija ir pārāk ass vārds, bet, nu, tā tas vienkārši ir. Ir jāatcerās, ka šeit nav runa par dalību valstīm, te ir runa par tādu kolektīvu eksperimentu upuru uh, glābšanu. Jā, paldies! Es domāju, komentārs bija vietā. Līdz ar to Paldies visiem, sēde ir slēgta, pateicos par ļoti efektīvo darbu un mēs uh, koordinātori. Tātad uh, tiekamies šai zālē, tūkojums nodrošināts angļu, franču un vācu valodā, vai koordinātoriem nepieciešams tūkojums kādā citā valodā, ā, vēl portugāļu valodai, valodā nepieciešams tūkojums. Pā, citi tūki ir brīvi Un, protams, viņi arī var palikt, ja vēlas noklausīties mūsu darbā, bet, nu, tie, kas nevēlas, var doties prom. Voilà, Līdz ar to tagad izsludinu pārtraukumu un ar pārējiem deputātiem tiekamies nākamnedēļ. Uh, sēde slēgta.